Okay, ladies and gentlemen. Uh, Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, dārgie viesi, laipni lūgti mūsu komitejā. Nākamais darba kārtības punkts punkti 17 un 18 tiks izskatīti kopā ar Startautiskās tirzniecības komitejas dalību. Man ir prieks eh, pie mums šeit redzēt Inta komitejas priekšsēdētāju. Es domāju, varbūt, ka tā ir otra labākā komiteja aiz mūsu uzreiz. Bērns Lange ir kolēģis no Lejas Saksijas. Laipni lūgti. Punkts numur 17 stratēģijas ES Ķīnas attiecībām. Mēs pašiniciatīvas e, ziņojumu esam paredzējuši izskatīt šodien pirmo reizi, bet e, sākumā ir ieplānota uzklausīšana ES Ķīnas attiecību stratēģijas kopīgi ar INTA komiteju. Gribētu pie mums laipni lūgt viesus. Man blakām atrodas Jānis Vaidenfelds, kas ir Eiropas Ķīnas politikas nodaļas Eh, vadītājs Merkatora institūtā Berlīnē. Vēl ir arī Frans van der Putens, kas ir viens no galvenajiem pētniekiem Klingendāla institūtā Hāgā. Un no eh, Pekinas eh, mums pievienosies videokonferencē Mats Hārbons, kas ir Eiropas Savienības tirzniecības palātas priekšsēdētājs Ķīnā, Pekinā. Uh, Tagad eh, gan ir kāda tehniska ķībele un eh, tehnika strādā, lai to novērstu. Šodien mēs runāsim par pašiem svarīgākajiem jautājumiem ES un Ķīnas ļoti eh, dinamiskajās strateģiskajās attiecībās. Pirmām kārtām došu vārdu Vaidenfeld kungam, lai viņš runātu par Ķīnas stratēģiju Eiropā. Došu jums desmit minūtes. Tad uzstāsies Vander Putena kungs, kas runās par. Uh, Ķīnu, par tās vietu starptautiskajā kopienā un nākotnes perspektīvām, domājot par ārlietu un drošības politiku. Un pēc tam mēs mēģināsim sazināties ar Hārbuna kungu, kas šķiet vēl nav varējis mums pievienoties. Lūdzu, Vaidenfeld kungs, paldies, paldies, Makālirstera kungs. Man ir liels prieks būt šodien šeit. Es nu pat uzzināju, ka tā ir lielākā Eiropas parlamenta komiteja. Uh, Un es domāju, nav arī pārspīlēti teikt, ka ES Ķīnas attiecības ir ievirzījušās jaunā fāzē. Ķīna nav uh, gatava. Uh, tā uzreiz pārņemt jaunas ekonomiskās un politiskās normas, un uh, jau vairāk gadu garumā mēs esam novērojuši, ka Ķīna ir izvēlējusies pati savu ceļu gan politiskajā, gan ekonomiskajā plāksnē. Mēs, protams, runājam par to, ka tas varētu radīt vēl šādus tādas rīvēšanās nākotnē. Mēs runāsim par Ķīnas un ES uh, attiecību stratēģijām. Jāsaka, ka Ķīnas klātbūtne ekonomiski, politiski un pat uh, drošības ziņā ir vērojama Eiropā aizvien spēcīgāk. Sākumā runāšu par Ķīnas ekonomiskajām aktivitātēm Eiropā. Well, if, yeah, There we go. Sorry about that. So let me look at China's economic activities in Europe. Ķīnas ekonomiskās aktivitātes Eiropā izgaismoši pirmām kārtām. Mēs runājam par programmu Made in China 2025, par strateģiskajām investīcijām, kas, protams, mūsu tautsāniecībām būs milzīgs pārbaudījums. Neskatoties uz eh, jaunu FTA regulējušo ietvaru Ķīnā, kas eh, ir paredzēts, lai ierobežotu Ķīnas ārvalstu investīcijas, tomēr nekas neliecina, ka to apjoms varētu samazināties. Neskatoties uz to, ka tomēr ir bijis lejupslīde par 17%, eh, Eiropas Savienība joprojām ir otra lielākā teritorija, kur tiek ieguldītas tiešās ārvalstu investīcijas. Mēs eh, neprognozējam, ka 2019. gadā kaut kas eh, spēcīgi šeit varētu mainīties. Ja mēs runājam par Ķīnas tiešajām investīcijām Eiropā, nu nevarētu teikt, ka tas ir ļoti traucējoši bet, ja mēs runājam, kur tieši Ķīna iegulda, tas jau rada nopietnus pārbaudījumus. Pirmām kārtām tika investēts transportā, komunālajos pakalpojumos, infrastruktūrā. Tie ir um, arī nacionālajai drošībai ļoti svarīgi sektori, arī ražošanas, augsto tehnoloģiju, instit, uh, tehnoloģijās tika ieguldīts ļoti daudz, un tas mums rada bažas. Ķīnas, eh, Ķīna kā valsts ir arī iesaistīta valsts sektors šo investīciju pārvaldīšanā Eiropā. No 35% pirms diviem gadiem eh, šīs investīcijas skaits ir pieaudzis līdz 65% priekšlikums jaunam Eiropas investīciju skrīninga mehānismam ir izskanējis. Tas ir nopietnas priekšlikums, lai varētu izgaisināt eh, bāžas par šo agresīvo Ķīnas investīciju politiku un tās ietekmi uz mūsu drošību. Mēs domājam, ka tas varētu būt tikai tāds īstermiņa risinājums. Eiropas Savienībai ir jāpārskata sava konkurētspējas politika, jādomā arī par uh, jauniem priekšlikumiem šajā jomā. Ja mēs runājam par mēriņu Čaina 2025, Eiropas Savienībai ir jābūt konkurētspējīgai gan domājot par savu rūpniecības politiku, G5 ietvaros, gan arī citām jomām. Tagad par politisko dimensiju. Līdztekus investīciju palielināšanai mēs runājam arī par Ķīnas ietekmi uz politisko situāciju. Politiskā ietekme tiek veikta galvenokārt caur Krievijas prizmu. Un mēs eh, īstenībā nevaram prognozēt, ka Ķīna nemēģinātu ietekmēt arī um, politiku Eiropā. Līdztekus Kremļa politikai, Kremļa propagandai arī Ķīnas komunistu partija nav dusējusi uz lauriem. Eh, Beidžīnas, Pekinas loma pasaulē aizvien tiek daudzināta. Politiskā ietekme uh, īstenībā notiek izmantot komunistiskās partijas ideoloģiju, eh, opozicionāri tiek ieslodzīti cietumos, un komunistiskā partija uzskata, ka politiskā pārvalde ir daudz svarīgāka nekā patiesa demokrātija. Eh, Komunistiskās partijas aktivitātes ir domātas, lai arī īstenotu dažādas tautsaimniecības mērķus, runājot par Road to Belt iniciatīvu un citiem svarīgiem tautsaimniecības projektiem. Es šodien nevaru detalizēti runāt par šiem dažādajiem um, mehānismiem, ko Ķīna izmanto, bet gribu pateikt galveno vēsti. Ķīna izmanto ļoti daudzus ietekmes veicināšanas instrumentus eiro, Eiropā, eh, saznotos ar partneriem, ar akadēmisko vidu uzņēmējiem un tādā ziņā arī ar mums visiem. Šīs komunistiskās partijas izmantotās svīras nevienmēr nes rezultātus, bet mēs esam pieredzējuši, ka varētu tam būt arī zināmi augļi starptautisko tiesību ievērošana un citi e, diplomātiski instrumenti, ko e, izmanto Eiropas Savienība, Eiropa kopumā aizvien vairāk tiek e, kopēti. Ķīnā un komunistiskā partija arī ir iefiltrējusies dažādās ES domnīcās un akadēmiķu vidē kopumā. Mums ir jāveicina caurskatāmība, ir jābūt informatīvajām kampaņām, lai uh, pilsoņi apzinātos, uh, KP, jeb komunistiskās partijas ietekmi Eiropā. Ir jābūt neatkarīgai pētnieciskai žurnālistikai, ir labāk jāinformē um, Eiropas sabiedrības par Ķīnas veikto ietekmi. Protams, ka Eiropas Savienībai ir jāspēlē nozīmīga loma uh, šajos informēšanas centienos. Noslēgumā gribēju pieminēt arī dažus izaicinājumus, kas saistīti ar drošību. Ķīna mēģina aizvien vairāk iekarot savu vietu kā tāds nozīmīgs uh, spēlētājs drošībā. Tas uh, patiešām uh, ir redzams un taustāms Eiropā. Tikai daži piemēri pērn. Uh, Um, Baltijas jūrā Krievija um, veica manevrus Baltijas jūras teritoriālās ūdeņos un arī um, Ķīna tur piedalījās ar saviem kara kuģiem un pēdējā um, gada laikā Ķīna ir arī uh, sadarbojusies ar Turciju. Uh, ir tāda organizācija, kas tiek uzskatīta par alternatīvu NATO. Arī tajā Ķīna darbojas ļoti aktīva. Un, protams, Ķīna arī uh, tikai priecājas par to, uh, cik nelabvēlīgi ir bijusi Sīrijas konflikta ietekme uz NATO uh, dalību valstu saliedētību. Uh, Mums ir jāsaprot, ka Eiropai ir rūpīgāk jāvērtē visas Ķīnas aktivitātes šeit uz vietas. Es esmu, protams, priecīgs ar jums par to šo pēcpusdienu diskutēt. Tagad pagaidām viss no manas puses. Paldies par uzmanību. Vielen Dank. Paldies. Vaidenfelda kungs, tagad Fander Putena kungs, kas pastāstīs Par Ķīnas pozīcijām drošības un aizsardzības politikas dimensijā man teica, ka jūsu prezentācija sauc vīzija par Ķīnas starptautisko politiku un tās lomu tajā. Lūdzu, Vander Putena kungs, paldies, Makalistera kungs. Es runāšu par Ķīnas uh, lomu nākotnē, par tās vīziju Gribēju pievērsties dažiem elementiem, kas ir vērojami šajā vīzijā, kā Ķīna pati saskata savu lomu starptautiskajā politikā, kā tā to traktē, un es arī pats mēģināšu nedaudz pastāstīt, kā es pats to interpretēju un kā mēs to varētu apzināt. Cerams, ka tehnika mūs nepievils. Ja mēs runājam par Ķīnas līderiem un eh, prezidentu Xi Jinpingu, eh, ļoti daudz tiek runāts par tādu kā Ķīnas nācijas atjaunotni, atjaunošanos. Vairākās runās eh, Xi Jinpings ir pieminējis, cik tas ir nozīmīgi. Tas ir saistīts ar Ķīnas kādreizējo atpalicību, tas padarīja Ķīnu vieglāk ievainojumu, tādēļ tai ir ļoti daudz uzmanības jāpievērš attīstībai. Prezidents tāpat teica, ka atjaunošanās ir Ķīnas pilsoņu viskvēlākais sapnis. Tādēļ tas ir viens no galvenajiem mērķiem, uz ko uh, vajadzētu vērst savu uzmanību. Prezidents atsaucas uz konkrētiem vēsturiskiem notikumiem, kad Ķīna bija vāja, viegli ievainojama. Šis vēstures posms ir saistīts ar vairākiem notikumiem, ar uh, kāru, lopīja kāru 1842. gadā un citiem uh, noteikumiem notika autonomijas zaudēšana, tā vairs nebija pilnīgi neatkarīga valsts, tā arī zaudēja savas pozīcijas kā lielākā tautsaimniecība un tāpat arī zaudēja daļu no savas teritorijas, pirmām kārtām Hongkongu un Taivanu, un arī savu uh, reģionālā līdera lomu tā zaudēja. Bet mēs redzam, ka Ķīna tagad ir gan atguvusi autonomitāti, autonomiju, gan arī atguvusi Hongkongu, bet joprojām tā vēl nav atguvusi savas līderu pozīcijas kā lielākā pasaules ekonomika, tā ir tikai otrā vietā, tā pilnībā nekontrolē Taivānu un nav arī uzskatāma par pilntiesīgu reģionālās politikas līderi. Tātad, kad Xi Jinpings runā par nacionālo atjaunotni, tad, manuprāt, viņš noteikti varētu paturēt prātā šos Ķīnas zaudētos elementus, zaudētās privilēģijas, ko tā mēģinās atgūt. Ja mēs runājam par attīstību un vērtībām starptautisko attiecību uh, plāksnē mēs redzam uh, Xi Jinpinga citātu uz ekrāna. Viņš teica, Ķīnai ir jāciena visu uh, valstu tiesības neatkarīgi izvēlēties savas sociālās sistēmas un attīstības ceļu. Tāpat uh, prezidents ir teicis, ka visas valsts neatkarīgi no to lieluma ir līdztiesīgas starptautiskās kopienas uh, daļas. Līdz ar to Zīģimpings uh, ir pieminējis divus ļoti būtiskus aspektus. Pirmkārt, daudzveidība, par to Ķīna runā jau ilgu laiku. Varētu līdz ar to uh, interpretēt tālāk, ka nav universālu vērtību. Katrai valstī ir jābūt tiesībām izvēlēties gan sev tīkamāko politisko, gan ekonomisko sistēmu liberāli politiski, liberālas politiskās un ekonomiskās vērtības, kuras tiek daudzinātas kā universālas rietumu valstīs, līdz ar to uh, Ķīna uh, ap, atļaujas šeit aizstāvēt pretēju viedokli. Runāt par starptautisko demokrātiju. Ķīna mēģina samazināt lielvaru, it sevišķi rietumu lielvaru uh, statusu. Eiropa, ASV uh, un arī Japāna, kā arī Krievija šeit tātad uh, tiek jau sākt apšaubīt to, um, sākt apšaubīt to status, kā kādreizējās lielvaras. Vēl kāds citāts Tas gan nav Xi Jinpinga citāts, bet eh, tas ir Mao eh, teiktais. Eh, viņa runā, kad viņš uzstājās ANO 1974. runā. Nevarētu teikt, ka viss, ko saka, kādreiz ir teicis Mao, tagad ir aktuāli, bet tas ļoti lielā mērā ietekmē arī Ķīnas šīsdienas politiku. Tādēļ 1974. gadā Xinjiang Pengs teica, ka Ķīnai ir jāuzņemas sava atbildības daļa, lai tā varētu darboties apspiesto un vājo valstu vārdā visā pasaulē, lai tās tiktu Eh, sadzirdētas. Te varētu pieminēt Krieviju, toreiz Padomu Savienību un ASV Ķīnas acīs. Bet Ķīna nekad nebūs tāda kā Padomu Savienība vai ASV sava laika, tā nekad nebūs šī supervara. Ko mēs varam no tā visa secināt? gribēju pieminēt arī dažus vēsturiskus notikumus. 1917. gadā Ķīna parādījās uz politiskās skatuves, kad tā iesaistījās Pirmajā pasaules karā. Tas tā tad jau ir pirms vesela gadsimta. Tālāk tā iestājās Nāciju līgā un 1945. gadā pievienojās ANO un kļuva par uh, drošības padomas dalību valsti. Līdz ar to Ķīna ir spērusi lielus soļus starptautiskajā arēnā jau pirms krietna laika. Kad Ķīnas līderi apzinājās, ka to sāka atzīt par vienu no pasaules lielvarām, tā sāka pievērst savu uzmanību attīstības valstīm. 1974. gadā es jau pieminēju šo Gzedžam Pinga runu. Ķīna toreiz uzstājās kā attīstības pasaules neformālā līdere G90, G77 sanāksmē 1994. gadā, un 2013. gadā tika prezentēta šī Belt and Road iniciatīva. Mm Uh, mēģinot demonstrēt to, ka rietuma pasaules līdz šim uh, veiktie pūliņi nav bijuši veiksmīgi, un tagad, lūk, viss ir Ķīnas ziņā, lai varētu panākt tādu labvēlīgu ekonomisko attīstību pasaulē. Šis ir Ķīnas izstrādātais kalendārs. Eh, turpmākajām desmitgadēm, 2021. gadā, Ķīnai vajadzētu būt visai labklājīgai valstī, līdz 2035. gadām tā ir lēsusi kļūt par globālu līderi inovāciju jomā un 2049. gadā tai vajadzētu būt līderē politiskās ietekmes jomā. Un mm, es domāju, ka arī līdz pēdējiem piesauktajiem gadskaitlim Ķīnai būtu jāsasniedz arī sava nacionālās atjaunotnes uh, vadlīnija. Mēs arī vērojam, ka Ķīna mēģina samazināt šo plaisu starp uh, attīstības uh, pasauli un attīstītajām valstīm. Uh, It sevišķi šeit var pieminēt attīstības valstis un rietumus. Ķīna iegulda daudz uh, attīstības valstīs, mēģinot veicinot uh, izaugsmi tajās un arī mēģinot uh, piedāvāt tādu kā opozīciju vai pretsparu rietumu politiskajai un ekonomiskajai ietekmē šajās valstīs. Arī mm, izskatās, ka ASV prerogatīvas Āzijā tagad pārņems Ķīna, tā izvirzīsies arī tehnoloģisko līderu jomā, mēģinot arī kļūt par tādu kā līderi diplomātiskajā pasaulē. Ķīna tātad vienlīdz labi jūtas gan attīstības valstu arēnā, gan arī starptautiskajā attīstīto valstu kopienā. Mēs arī varam vērot, ka Ķīna mēģina palīdzēt saglabāt šo starptautiskās diplomātiskās pārvaldības diplomātiju, bet bez rietumu līderiem un bez mūsu liberālajām vērtībām. Vēl viena piezīme par ES stratēģiju, domājot mm, par manas pieminēto kopējo kontekstu. Eiropas Savienībai noteikti ir uh, ar Ķīnu jāizkopja dialogs par attīstības politiku, jo Ķīna patiešām uh, ļoti daudz dara šajā jomā. Uh, Mums ir arī jāapzinās to, cik liels ir Ķīnas eh, potenciāls, lai varētu veicināt startautisko ekonomisko attīstību. Es tāpat ir jāapzinās, ka Ķīna to visu izmanto savās interesēs, lai radītu spriedzi starp attīstības valstīm un rietumiem. Ķīna tāpat arī mēģina izmantot savas pozīcijas, noskaņojot ES pret ASV, mēģina aizvien vairāk paplašināt savu starptautisko globālo diplomātisko ietekmi. Un Vaidenfeld e, kungs jau arī savā prezentācijā pieminēja, ka Ķīnas interesēs noteikti nav e, saglabāt šīs e, starptautiskās liberālās vērtības. Tas noteikti ir jāatminas. Paldies! Okay, thank you, Mr. Van der Putten. Paldies, Vander Putena kungs. Brisele zvana. Any connection? Vai mums izdevies izveidot savienojumu ar Pekinu? Ah oui? Allô? Allô? Allô? Oui, attends. Sveicināti. Vai jūs varat man dzirdēt? Jā, tas ir jauki. Tātad mēs esam ārlietu komitejā kopā ar Startautiskās tirzniecības komiteju. Jūs esat trešais runātājs mūsu sanāksmē, un man pastāstīja, ka jūs runāsiet mums saistībā par konstruktīvu dialogu ar Ķīnu. Varbūt jūs varat iepazīstināt ar sevi un tad desmit minūtes uzstāties. Paldies par šo iespēju uzstāties šajā kopīgajā komitejā. Esmu Mats Harborns, Eiropas uh, tirniecības kameras priekšsēdētājs Ķīnā. In global trade and investment tensions, China needs to fulfill the reform and opening up of the promises that we have heard since President Xi's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 Pekinai, paldies Harbona kungam. Mēs tagad uzklausījām visus trīs ievadrundas un, ievadrundas, un tagad mums ir apmēram pusstunda diskusijām. Sākumā vēlos dot vārdu Berdam Lange, Startautiskās tirniecības komitejas priekšsēdētājiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, pārdomāju to, ka daudzas nostājas, par kurām mēs šeit eh, diskutējam, ir tādas uzbrukošas, apgalvojot, ka Ķīna dara to un to, ka Ķīna cenšas panākt lielāku ekonomisko, politisko ietekmi. Bet tas ir saistīts ar Eiropas politikas vājumu, ar to, ka mums trūkst reālas rūpnieciskās stratēģijas. Mēs vienmēr pieminam šo Made in China 2025. gada stratēģiju, taču kāda ir mūsu stratēģija, kāda ir mūsu rīcība starptautiskajā vidē? Nē, esmu pārliecināts, ka šeit pastāv balanss Protams, saistībā ar brīvo tirzniecību šeit ir daudzas problēmas, un mēs ļoti skaidru vēstījumu dzirdējām par negodīgu attieksmi, par uh, valsts uzņēmumiem, problēmām ar investīcijām. Tādēļ tiešām ir ārkārtīgi svarīgi atrast kopīgo ar Ķīnas autoritātēm. Manuprāt, mēs jau 17 raundus esam diskutējuši par investīcijām, tirniecību un ceru, ka pēc 19. Eh, Ķīnas partijas eh, kongresa Sīkungs eh, daudz apņēmīgāk ievēros mūsu vienošanos. Protams, ka Ķīna mums ir nepieciešama visā pasaulē tirzniecības jomā lai nodrošinātu šeit stabilitāti, lai pasaules rniecības organizācijā daudz spēcīgāk izskanēti viedokļi attiecībā uz protekcionismu. Kopumā paralēli kritikai par Ķīnā piekopto praksi mums ir jāatzīst, ka globālajā pasaulē Ķīna mums ir nepieciešama kā partneris pasaules tirniecības organizācijas ierindās. Nu, tas ir mans viedoklis un arī jautājums ekspertiem. Paldies Berdam Langēm. Es domāju, mēs uzklausīsim vēl pāris eh, komentārus no kolēģiem un tad dosim vārdu runātājiem, ja jums nav iebildumu. Nākamais runātājs Bas Belder kungs. Referents lūdzu. Lūdzu, Bas. Labdien! Paldies, priekšsēdētāji! Es īsti negadīju, ka man uzreiz dosiet tik ātri vārdu. Ar lielu interesi klausījos eh, šajos referātos. Un eh, attīstība Ķīnā patiešām norisinās ļoti ātri un dinamiski. Uh, Iepriekš, eh, kad gatavoju ziņojumu par Ķīnu, Es arī iepazinos ar dažādiem pētījumiem un eh, sarunājos ar kādu eh, akadēmiķi, kas teica, ka Ķīna ir ļoti aktīva savā ekonomikas politikā, arī attīstības valstīs, bet ES nē. Es domāju, ka mums pašiem ir jāsagatavo arī sava stratēģija, jo mēs esam paši pieredzējuši, cik aktīvi ķīnieši ienāk mūsu tirgos. Un katru mūsu vājību, es tagad citēju kādu top diplomātu, viņš teica, ka katru mūsu vājību viņi patiešām bez žēlastības izmanto. Ko tas nozīmē? Kādi šie scenāriji, ko tas varētu nozīmēt eh, attīstībai kopumā? Mums ir jāpadomā par labāku ES stratēģiju pret Ķīnu. Mēs te nedomājam par tādu konfrontāciju, bet gan par iesaisti. Jābūt ļoti piesardzīgiem Mums, protams, jā, mēs esam pieredzējuši, ka ķīniešiem it kā mūsu liberālās vērtības nav svarīgas, bet viņi paši savu diplomātiju um, ļoti aktīvi paplišina, runā par uh, kopienu, par vērtībām, un mūsu delegācija Pekinā arī ir man teikusi, ka patiešām ir pienācis pēdējais brīdis, lai arī mēs sarosītos šajā jomā. Ir jābūt arī neatkarīgam zinātniskam pētījumam, kā mēs to visu varētu izmantot Eiropā. Paldies! Thank you vēl, Baspelda! Paldies Basbelder kungam, un tagad došu vārdu jau Lainena kungam, kurš ir Ķīnas delegācijas priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji! Mums tiešām pastāv sistēmu konkurence, kā to var novērot, un izskatās, ka tas tā eksistēs vēl ilgu laiku. Mēs dzirdējām, ka Sī Džinpiņam ir plāns līdz 2049. gadam, ka šis ķīniešu sapnis līdz šim laikam ir jāizpilda, jāpanāk, un Tātad jāpanāk gan politiskā, gan ekonomiskā eh, lielvaras status. Tas ir liels izaicinājums, ar kur saskarsimies, jo šīs abas sistēmas ir ļoti atšķirīgas. Mēs, liberālās demokrātijas, un tur ļoti represīva attīstība, modernizācija, kā paraugs citām valstīm pasaulē, un tas ietekmē arī Eiropas Savienību. Piemēram, vai Orban kungs ir iespaidojies no Xi Jinpinga vai arī Erdogans, nu mēs redzam, ka līdzīgi kā ar slimnību, tā pārvietojas un nonāk mūsu kontinentā. Un šeit ir lauciņš darba. Langa kungs uzdeva jautājumu, ko te mēs varam darīt? mūsu Eiropas Savienības modelis, kas ir pievilcīgāks uh, cilvēkiem, ka tas ir uh, jāprezentē atjaunotā veidā, ar jaunu dvēsmu, jaunu dinamiku. Varbūt jums šeit ir kādas idejas. Protams, ka blakus idejām mums ir jānodrošina arī finansējums, un šeit uh, Ķīna atrodas priekšā mums, piemēram, kā Ķīna dažādas infrastruktūras projekts īstenot. Šeit mēs atpaliekam, šeit mums ir nepieciešams jauns idejas. Protams, esam piedzīvojuši arī saulainus ekonomiskos gadus, pārdzīvojuši arī tumšus mākoņus, taču par spīti dažādiem solījumiem mēs neatrodamies godīgās konkurences eh, līnijās. Protams, ka ir jābūt konkurencei, tad mums sevi ir jāaizstāv. Tas nav apšaubām. Manuprāt, būtu vērts palūkoties uz internetu. Šeit eh, viedokļi atšķirs. Mēs gribam internetu, Ķīna vēlas intranetu ar visiem iespējamiem aplikācijām, ar sociālajiem kredītiem. Mums tiešām ir pilnīgi pretēji viedokļi attiecībā uz jauno gadsimtu, kādam tam jābūt vai kādam tam nav jābūt. Un kopumā pēc iespējas vairāk sadarbību, taču pēc iespējas vairāk arī distanci un kritiku, cik tas ir nepieciešams. Un daži vēl dzīvo tādā sapņu pasaulē, 5000 gadu Ķīnas vēsture, Konfūcijas, Ķīnas opera, visi šie maigie elementi, kurus mēs apsveicam, kas ir skaisti, taču mums ir jāapzinās un jāpalūkojas, vai ar šiem elementiem nav saistīta tāda stratēģija, kas konkurē ar to dzīvesveidu, kādu dzīvojam mēs un kādā vēlas dzīvot mūsu bērni. Paldies jau Lainēn kungam un tagad Inte referents no Ķīnas. Vārds jums, Vinklerkungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī mūsu šodienas runātājiem. Es arī uh, vēlos sveikt Mācu Harbonu. Māca Harbona kunga, kurš ir Eiropas Savienības tirniecības kameras priekšsēdētājs Ķīnā. Mēs jau intā sagatavojam dažādus ziņojumus un diskutējam, un, protams, mēs balstamies uz jūsu novērojumiem, jūsu analīzēm, jo jūs uh, savu, dā, savā darbā strādājat ar vietējiem uzņēmumiem, zinat par ko jūs runājat un kāda ir vietējā situācija. Darbie kolēģi, šodien mēs runājam Un vienlaikus Eiropā tiek importēts milja, viena miljarda vērtas preces un eksportējam pusotra miljarda vērtas preces uz Ķīnu. Nu, mēs varam runāt par konfūciju, internetu, visādām citām lietām, taču šis, šeit runa ir par preču tirzniecību. Šeit nav runa par pakalpojumiem, investīcijām un e-komerciju. Tad, kad mūsu godātie runātāji minēja, ka Ķīna saskars jauna realitāte, es ceru, ka jūs runāsiet arī par Trumpu un ASV protekcionismu, taču jūs to tā nedarījāt. Taču tas arī ir mūsu jaunās realitātes sastāvdaļa - protekcionisms, kas nāk no Vašingtonas. Un tas, ka mēs runājam par tirzniecības kāru, tas arī nāk no šīm uh, konkrētajām galvaspilsētajām. Protams, ka mums ir jāizstāv savas intereses un mums ir jāievēro noteikumi. Un tas, ko mēs eh, novērojam nākot no Pekinas, no prezidenta Xi Jinpinga šīs kaislīgās runas, uzstājoties pagājušajā gadu un šodien, nu, tas ir apņemšanās, taču tām nesako konkrēti fakti. Uh, Tātad mums ir jāpieprasa konkrēti fakti, konkrēti pasākumi. Mums ir notikusi atvēršanās finanšu sektora ziņā, kuģniecībā, automātikas ziņā. Tie ir tādi ierodrošinoši soļi, taču mums ir jāpieprasa vairāk un jāsagat vairāk. Un priekšādā kungs noslēgumā vēl viena ideja. Šorīt mēs eh, runājām ar tirzniecības uh, viceministra kungu no Ķīnas, kas šodien bija šeit Briselē un tikās vakardien ar Eiropas komisāriem un šodien ar Werner Langen. Werner Langen mēs sagatavojam mūsu misiju uz Pekinu un Šangai un mēs daudz runājām par atklātību, par godīgumu, ka mums ir jāsaprot abiem, abām pusēm viens otru daudz labāk. Un ir jāspēcina šis iekšējais dialogs Tāpat arī ar mūsu tirgus piekļuvas politikām tas ir jādara. Mēs esam diskutējuši par to, kāda iekšējā noteikuma ir jāizpild, un ja 16 plus 1 izpildīs šos noteikumus, tad tas viss notiks caurskatāmi un būs jauns elements mūsu stratēģijā ar Ķīnu. Paldies! Winkler, Paldies, un tagad runātāji, kas gribētu uzstāties un ir pieteikušies. Žuits kundze, Andrikienis kundze, Zaradila, Vaigla, Butikhofer un Šolts. Kungs, kā arī Kukan kungs. Tad runātāju sarakstu slēdzam. Divas minūtes lūdzu jums katru. Žuits kundze. Jā, priekšsēdētāji mēģināšu izteikties īsi. Ir nu, šīs sava veida sacīks starp divām sistēmām tas jāsaprot un nevajadzētu aizmirst par to, ka ksī paliks pie varas nenotieku laika brīdi, noteikumi ir mainīti. Bet, protams, mums jāturpina dialogs, jāturpina sadarbība un ir nepieciešama konkrēta noteikuma. Konkrēts jautājums. Daži no jums pieminēja Hongkongu un Taivanu. Mm, un pieminēja, ka Hongkonga ir pārņemta, bet Taivana vēl ne. Pēdējais dokuments kopējā ārlietu drošības politikā ir nosaukts kā un uh, noteikts, ka Taivānas aktivitātes starptautiskās organizācijās tiek atbalstīts. Atbalsts Eiropas parlamentā ir uh, dots. Kā tad uh, saprast to, ka viņi nepiedalījās uh, asamblējas uh, darbā pagājušajā gadu un šogad arī ne? Tāpat arī Taivānas aktīvā darbība un darbība dažādos uh, mehanismos nav redzama. Kāds tam ir iemesls? Vai jūs kaut ko vairāk zinat par šo jautājumu? Ķīnai vajadzētu pārtraukt uh, iejaukties un uh, novērst uh, Taivāns piedalīšanos. Vai jums ir vairāk informācijas par šiem jautājumiem, ko jums, jūs varētu mums sniegt? Paldies! Zahradilkungs, lūdzu. Paldies, priekšstādā kungs. Man liekas, ka mēs esam vēl, nu, tā kā samulsuši par mūsu attiecībām ar Ķīnu, un mēs nezinām, vai mums vajadzētu viņus uzskatīt par strateģisku partneri vai izaicinātāju vai abi. Man liekas, ka mēs aizviel vēl šo a, ģeopolitisko Ķīnas ietekmi nenovērtējam. Ar to daudz, kas ir a, saistīts tāpat arī jaunās a, ceļu iniciatīvas. 22 valstis aktīvi sadarbojas ar Ķīnu, Vāciju un ģeopolitiskie aspekti un pārmaiņas, ne tikai ekonomiskie, ir ļoti nozīmīgi. Mums jāvērtē pragmatiski mm, šie fakti. Mēs varam piekrist tam, ka nepiekrītam pilnīgi visam, taču ir daži minimālai kopsaucēji, mēs varam par to vienāties. Globālā stabilitāte, globālā atvērtā tirdzniecība, globālā spēku sabalansēšana, mēs varam darboties kopā. Un pirmajā daļā bija arī sadaļa par to, ka Ķīna veids ES iespaidu arī caur plašsaziņas līdzekļiem un citiem. Jā, protams, Ķīna strādā pie globālā uh, uztveres izmaiņu procesu, bet nebūsim paranoidāli. Es tikko lasīju rakstu politiko, kas mēģina šo 16.1 iniciatīvu parādīt kā plānu, kā sadalīt Eiropas Savienību un fragmentēt to. Man liekas, mums vajadzētu būt skaidrākiem, novērtējot situāciju un darīt to pragmatiski, nevis mēģinot uh, veidot konspiratīvās teorijas. Būsim atklāti, konstruktīvi un pragmatiski. Paldies! Paldies! Es labprāt gribētu komentēt par 16 plus 1, bet nu varbūt uh, nedaudz vēlāk. Tagad Ivo Vaigls. Paldies, priekšsētākungs. Man liekas, ka ļoti nozīmīgi, lai mēs diskutētu par mūsu stratēģiju attiecībā uz Ķīnu. Un tā būtu liela kļūda, ja mēs jau no sā, paša sākuma uztvērtu Ķīnu kā pretinieku vai pat uh, naidnieku Eiropai. Tas var kaitēt mūsu interesēm. Mums jābūt atvērtiem veidojot kontakts ar Ķīnu. Es gribētu runāt par konkrētu notikumu. Pirms neilga laika Eiropas parlamentā bija konference par reģionālo drošību Dienvidu Ķīnas jūrā. Ļoti augsta ranga partneri no Taivanas piedalījās šajās diskusijās. Protams, Taivānai visas nesenās izmaiņas, kas dažkārt ir dramatiskas. Tās rada lielu iespaidu uz drošības apsvērumiem Taivānai. Ķīna nesen sāka izmantot M536 aviācijas uh, ceļus. Uh, nekonsultējoties ar Taivānu gar eh, Dienvidķīnas jūru. Tas eh, būtiski ietekmē reģionālo drošību, stabilitāti un gaisa satiksmes drošību. Šī gada aprīlī arī lidmašīnas ielidoja Taivāns teritoriālajos eh, ūdeņos. Uh, Ķīnas puse demonstrē tās militāro spēku. Tāvān šo dienvidu eh, politiku redz kā veidu, kā diskutēt par stratēģiju un drošību reģionā. Viedokļa apmaiņa, atbildīgs dialogs starp Ķīnu un Taivānu ir nozīmīgs, un tas var tikai padziļināt reģionālo stabilitātu. Šajā reģionā, kur Taivāna ir un arī Ķīna atrodas. Paldies! Paldies Eivo Vaiglam, tagad Butikhofer kungs. Paldies, priekšsādātāji! Es domāju, ka pieeja ir pareiza. Mēs, kā iepriekšējie runātāji jau teica, paraudzītos uz to, kas ir jauns Ķīnā un Eiropā un attiecībās starp abām pusēm. Man liekas, ka viens elements, kas ir jauns, nu vismaz manā skatījumā un analīzē, ir tā, ka Ķīna ir pieredzējusi režīmu izmaiņas pēdējo pāris gadu laikā. Ķīna bija tas, ko varētu nosaukt par komunistu aristokrātiju. Tagad ir daļai e, imperatora sistēma, kas e, katru dienu pietuvojas vairāk diktatūrai. Es domāju, ka tās ir būtiskas izmaiņas, un tāpat arī es mm, ticu, ka Ķīnas ārpolitika seko jauniem soļiem. Viens no iepriekšējiem runātājiem, Dankšjau Pinga, ārlietu komiteja, ārlietu politikas pārdomiem bija tāds, ka nedemonstrējiet jūsu spēku jebkurā braukā, jebkurā laikā. Taču jāsaka, man liekas, ka tagad ir tieši pretēja situācija starptautiskai uh, izpratnē par uh, vērtībām, kuras viss atbalsta un kas ir uh, ANO hartā. Man liekas, ka jauns uh, elements Ķīnas pieejai ir attiecībā uz to, kas ir Eiropa. Ķīna bija viens no būtiskiem Eiropas vienotības atbalstītājiem. Tagad uh, Ķīna ir uzņēmusies tāda, tāda sadalošu uh, loma. 1 plus 16 cēma un tie kolēģi, kas uh, to kritizē, man nu, liekas, ka attieksme no dažām lielākajām Eiropas valstīm vienkārši seko pašu interesēm, ir tikpat uh, sadaloši. Līdz ar to es domāju, ka nu nav jārāda ar pirkstu uz to, kas notiek, ir jāsaka, kas ir noticis. Man liekas, ka mums vajadzētu uzsvert to, ka Ķīnai vajadzētu uh, turpināt uh, vienu ES politiku. Tagad Helmuts Šolts Gūja grupas vārdā. Paldies priekšsētāji kungs, paldies arī trim runātājiem par viņu pienesumiem un, protams, tas dod mums iespēju vēlreiz uzklausīt uh, traumatiskos uh, piedzīvojums vēsturi un arī tagadnes ietvaru Ķīnas un ES attiecībā. Bet es domāju, ka laika nav daudz. Es uh, gribētu, lai būtu atšķirība pieeja tiem jautājumiem, kas, ar kuriem saskaramies proti. Paliek 12 gadi līdz uh, 20, 2030. gada ANO darba kārtībai jābūt izpildītāji, un mums ir jā, kopējs darbs darāms. Uh, un kopais mērķis, ko daram, lai šos mērķus sasniegtu. Un katrs pilsonis to novērtēs Eiropas Savienībā un Ķīnā. Tātad jautājums būtu paraudzīties uz iekšējām diskusijām par to, kā starptautiskā sistēma, kas balstās uz noteikumiem, varētu tikt attīstīta. Tas ir jautājums par to, kā mēs ražosim, kā mēs dzīvosim, kā mēs patērēsim 12, pēc 12 gadiem. Tātad jautājums par Ķīnu ir jautājums par, par Eiropas Savienību, par Āfriku, par apvienotajām, par ASV, par citām valstīm. Tātad Ķīnas kā būtiski spēlētāji līdz iedarbība globālajā ekonomikā maina globālo ekonomiku, un mēs saskaramies ar izaicinājumiem. Un uh, jā, jāsaka, nav viena stratēģija, lai rūpētos par šīm problēmām. Man liekas, ka mums daudz vairāk jāraugas uz jautājumu, kā mēs šīs pašas problēmas uh, atrisinam, kā mēs tās vērtējam, kādas, kas ir nepieciešams, un šādā veidā attiecības varētu mainīties. Paldies! Paldies Helmutam Šolcam. Un pēdējie divi runātāji no tautas partijas - Edvards Kukans. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Tikai viens jautājums. Kopš pagājušā gada ir ļoti maz oficiāla dialoga noticis starp partneriem, it īpaši attiecībā uz vienas ķīmas politiku. Man liekas, ka no mūsu perspektīvas, eh, ES perspektīvas raugoties, ļoti nozīmīgi ir iedrošināt un atbalstīt konstruktīvu attīstību tirdzniecības saiknes un šādā izpratnē dialogs gan tieši, gan caur trešajām pusēm ir ļoti nozīmīgs, jo man liekas, ka dialogs ir eh, izšķirīgi nozīmīgs eh, mierīgai attīstībai Āzijas un klusākajā un reģionā. Jautājums, ko jūs domājat par nākotnes dialogu attīstību, kādi elementi mums ir jāietver ES Ķīnas stratēģijā, lai novērstu spriedzi vai spriedzes attīstību šajās attiecībās. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies, un Aldrikienas kundze pēdējā runātāja. Pirms 20 minūtējām noslēdzām runātāju sarakstu pēdējā runātāja Andrikienas kundze. Paldies, priekšsēdē kungs, kolēģis Lainen kungs teica, ka mums ir nepieciešams tāds tā kā uh, modinātājs zvans. Man liekas, ka esam to jau dzirdējuši. Citēšu. Ja gribat būt uh, bagāti, tad uh, izbūvējiet ceļus nu tad eh, tas arī atgādina šo jauno eh, ceļu e, iniciatīvu no Ķīnas puses. Un Ķīna paplašina savu ieteksmi kritiskā eh, infrastruktūrā Dienvidu Austrum Eiropā tiek investēts. Un ir šaubas un bažas ēs līmenī. Un daži Eiropas līderi raugās, kā izveidot kopēju stratēģiju bet uh, pat labāk mm, mums ir nepieciešams ārējo investīciju skrīningu mehānisms ES līmenī un investīciju nozīmīgums. Jāraugās, kādas ir investīcijas drošībā, aizsardzībā, transportā un citos. Un tajās jomās, no kurām pilsoņi ir atkarīgi - investori un direktors Un, eh, es atnāšu, un eh, īpaši jāuzrauga šīs Ķīnas eh, aktivitātes Eiropas un Ķīnas ekonomikai ir nepieciešama viena un otra puse. Protekcionisms aug, tiek apdraudēta tirdzniecības sistēma, kas balstās uz noteikumiem. Dialogs ir labāks par konfrontāciju, taču mums ir nepieciešams stabilas attiecības, taču apusēji Apusējs ir nepieciešama. Ķīnai jāatver tirgi, ir jābūt labākai aizsardzībai autortiesībai un jābūt eh, labākai caurskatāmībai ekonomikas darbībās. Es, būtu, es labprāt gribētu uzklausīt, ko runātāji par to varētu teikt. Paldies! Un noslēg mums vajadzētu šo uh, darba kārtības punktu pabeigt pulksnes 16. Pa piecām minūtēm es varētu dot mūsu godātajiem runātājiem. Jūs varētu atbildēt uz pāris no teiktajiem jautājumiem. Un Hārvard kungs, vai jūs aizvien varat mūs vēl uzklausīt? Jā, es uh, uzklausīju. 5 minūtes, un uh, mēs uzklausīsim jūs 5 minūšu laikā. Vai Eiropa ir uh, pārāk tādā uh, situācijā, kas ir atturīga, vai mēs varētu pārtraukt diskrimināciju rūpniecības politikā. Nu, tas ir jautājums, kas ir jāuzdod un kas jā, uz ko jāatbild, vai mums ir nepieciešama rūpniecības politika, ko, ko vērtētu. Man nav tāds gatavs atbildes, bet politiskiem līderiem par to būtu jādiskutē. Man liekas, ka mums jāiesaista Ķīna. Tā tad Ķīnai, veidojot uh, dažādas institūcijas, jāiekļauj arī citi pārstāvi, un mēs redzam, ka ir Ķīnas izteikti interesi iesaistīties uh, dažādās institūcijās, un jā, mēs uh, to redzam tad jābūt piesardzīgiem. Tāpat, ja runājam par 16 plus 1 formātu, ir dažas bāžas, ka tā ir tāda sadalījuma politika un ka, ka finansē, jāraugās, kā finansēt infrastruktūru Dienvidu uh, un Austrum Eiropā. Ir bijis konverģences jautājums starp Ķīnu un Rietumiem, un daži ir uh, teikuši, ka konverģence nenotiek vairs Varbūt, kas ir par agru tā teikt, taču redzam katrā gadījumā, ka konverģence turpinās uh, ekonomikas laukā ikdienu, un domājam, ka tā tas turpināsies, un tas ir labi abām pusēm - Ķīnai un mums. Tā tad Ķīnai ir ļoti ska, teiksim, skaidrs tādas e, ekonomiskās attīstības un Eiropas, teiksim, nākotnes perspektīvas ir nevienmēr ļoti optimistisks. Man liekas, ka mums jābūt vairāk optimiskiem par mūsu pašu nākotni, un tas tad arī radītu uh, labāku situāciju. Vai Ķīna sniegs rezultātus? Uh, reformu rezultātu jomā. Nu, tas ir tāds jautājums, mums jānosprauža konkrētāks eh, mehānisks atbildēt uz šiem jautājumiem, jābūt skaidrākiem. Mēs a, eh, brīdinājām ļoti a, eh, saulaicīgi, kā tie jautājumi, ko uzdevām, proti nesabalansēta apusējība, novedīs pie politiskām konsekvencēm un spriedzes. Spriedzes, ko redzam šodien, ir tā rezultāts. Ķīnai jāatbild ļoti skaidri un jāpadziļina reformas un atvērtība, atklātība. Ķīnas attīstība ir nenovēršama. Tas ir fakts, tas nav nevis labs, ne slikts, bet tas ir fakts. Bet ko mēs varam teikt, ir tas, ka vāja Ķīna pasaulē būtu ļoti slikta situācija. Tātad visu interesēs ir, lai iesaistoties mēs iedrošinātu Ķīnu turpināt veikt reformas, būt atklātiem un tāpat arī atbalstu nostāju, ka mums nevajadzētu būt pārāk paranoidāliem diskutējot ar Ķīnu. Daudz, kas ir rakstīts par Ķīnu. Taču, cik tālu vien varam, mums vajadzētu sabalansētu pieeju pārstāvēt, saprotot šo ārkārtīgi uh, komplekso sabiedrību. Esam norūpējušies par to, ka tad, kad uh, Ķīnas redzējums ir pārāk uh, ekstrēms, tad no Ķīnas puses savukārt tas tiek saprast kā konspirācija pret Ķīnas izaugsmi, un tas nav mūsu dialogam un tas skar mūsu dialogu biznesa jomā, un tāpat kā jau teicu, ja jāvirzās uz priekšu, tad tas ir dialogs par pārvaldības jautājumiem. Mēs arī teicām, režīma izmaiņas, viens no runātājiem to pieminēja, Tas izsauc prašas bāžas, neizpratni rietumos un Ķīna. Tā ir ļoti skaidra atbildība daudz labāka skaidrot tās politisko sistēmu un uh, iemeslu dažādiem veiktiem pasākumiem. Mums ir jāsaprot no viņiem pašiem, ko viņi mēģina darīt. Un pēdējais runātājs norādīja, ja mēs raugamies uz uh, ilgspējīgas attīstības mērķiem un klimata pārmaiņu apkarošana, protams, Ķīnas darbība ir ļoti nozīmīga šajā jomā. Ir daži ļoti iedrošinoši signāli. Pagājuši gadu redzējām, kā vidas noteikumi tika attīstīti. Un, kā jau teici, arī Ķīnas kompānijas ir tas saskārās Mēs redzam arī, ka Ķīna vairāk nekā citas valsts eh, investē atjaunīgos eh, energoresursos. Tas rada iespējas Eiropas eh, kompānijām. Noslēgumā gribu teikt, ka Eiropai jātic pašu sistēmai, ekonomikai, jāraugās ar optimistismu uz nākotni, un tas dod mums labāku nostāju. Diskusijās ar Ķīnu Ķīna ir nozīmīga, nozīmīga Eiropas kompānijām, un tā tikai pieaugs nozīmīgumā. Līdz ar to jāturpina dziļš dialogs ar Ķīnu un arī noteikumi būs ļoti nozīmīgi nākamo gadu laikā. Paldies, priekšsēdētājkungs! Paldies, un tagad Fandarpatenkungs. Lūdzu. Thank you, <clears throat> Thank you Chair. Um... <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Beldera kungam un arī citiem kolēģiem, kas eh, pareizi norādīja, ir jādiskutē par to, kāda ir jābūt mūsu stratēģijai attiecībām ar Ķīnu. Man ir vairāki ieteikumi, ko vajadzētu ņemt vērā, turpinot izstrādāt šo stratēģiju, kas veltīta Ķīnai. Pirmām kārtām šādai stratēģijai būtu jābūt papildinātai ar uh, tādu skaidru sistēmas uzbūvi. Uh, Ja ES apzinās, ka status quo nav iespējams saglabāt, nu tad eh, ir kaut kas jāmaina. Ķīna tur noteikti spēlēs pārliecinošu lomu. Mums ir arī jāapzinās, kāda būs ES loma visā tajā un Ķīnas loma. Mēs, protams, vēlamies, lai Eiropas ietekme pasaulē būtu pēc iespējas lielāka, lai mēs varētu turpināt popularizēt savas vērtības, bet, nu, ir par to katrā ziņā jārunā vēl detalizētāk un precīzāk. Otrs komponents, ko vēlētos pieminēt, ir dažādu dilēmu atrisināšana. Mēs saprotam, ka ir daudz un dažādu regulējumu iespēju, runājot par dažādiem apakštematiem īsti nav skaidrs, uh, nu, kāda ir ES nostāja katrā atsevišķā jautājumā. Viens no, viena no galvenajām dilemām, kas ir jārisina, ir izvēle starp um, vērtību nozīmi, proti cilvēktiesībām no vienas puses un no otras puses ekonomika un drošība no otras puses. Tas viss ir pietiekami svarīgi. Uh, Bija, protams, arī konkrēti kritēriji, pēc kuriem mēs vadījāmies savā sadarbībā, domājot, kā tik galā ar šīm dilemām. Tālāk arī šo ārvalstu tiešo investīciju skrīningam ir jābūt ļoti efektīvam, saprotot, kā tas ietekmē ES tautsaimniecību. Ko darīt ar Taivānu? Kā vērtēt šīs attiecības, protams, um, redzējums uz Ķīnu nevienmēr visur Eiropā ir homogēns. Mums ir jāsaprot, kāda, kāds ir mūsu attiecību raksturs ar šo valsti. Tas ir jāapzinās veidot šo stratēģiju. Trešais komponents, ko vēlējos pieminēt, ir tāds jauns vēstījums, ko Eiropa domā par attīstību pasaulē. Mēs redzam, ka Ķīna ļoti spēcīgi ar savu scenāriju šeit ienāk. Tas ir arī saistīts ar BRI, ja Belt and Road Initiative. Tas ļoti daudzām tautām šķiet pievilcīgi. Un Ķīnas scenārijs ir tāds, ka vecā, proti rietumu pieeja attīstības jomā nav atmaksājusies. Tādēļ ir jābūt tādam skaidram Eiropas vērtību atspoguļojumam. Un ir jāapzinās, ko mēs vispār domājam par attīstību kā tādu 21. gadsimtā. Tāpat jāapzinās, ka daudzas valstis pasaulē arī ārpus ES, bet tajā pašā laikā arī pašā Eiropas Savienībā vēlas būt labklājīgākas un vēlas kaut daļai izmantot Ķīnas piedāvātās priekšrocības. Tādēļ šī Belt and Road iniciatīva ir ārkārtīgi spēcīgs faktors, un Eiropai būtu strateģiski izdevīgi Uh, slavēt šo jauno zīda ceļa iniciatīvu, mēs no tā varētu būt tikai ieguvēji un arī spēlēt šajā visā projektā pārliecinošāku lomu. Un ir arī jāizprot, ko Ķīna vēlas panākt, uh, izbūvēt šādu jaunu zīda ceļu. Paldies! Paldies, Fander Putina kungs! Un tagad Vaidenfelda kungs uz piecām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Tikai divi ļoti īsi komentāri. Mums ir ļoti labi jāpazīst Ķīna. Eh, nu, daudzējādā ziņā mums trūkst par to zināšanu. Protams. Šeit ir vēl daudz darāmā. Pieminot vēl divpusējos līgumus, mēs, protams, nerunājam tikai par investīciju drošību. Ir arī, piemēram, um, barjeras tirgus piekļuvēji. Mums ir jādomā par nākotni, jāprognozē kā tad galu galā tiks noslēgts šis nolīgums par divpusējām investīcijām. Ļoti daudz jautājumu izskanēja par sistēmisko konkurētspēju, vai Ķīna mēģina arī ietekmēt Eiropas politiku. Protams, nenoliedzami. Ja mēs runājam par 16 plus 1, kas izskanēja no tik daudz runātāju mutēm, tas ir pašsaprotami. Uh, Un 16 plus 1 īstenībā ir arī uh, izrietējis nu nepārāk efektīvas ES politikas. Ķīna vienkārši izmanto šīs tukšās vietas, tās ieņem ļoti ātri un efektīvi. Lielajām dalību valstīm neapšaubām ir savas īpašajās attiecības ar Ķīnu. Ķīna, protams, to arī izmanto savās interesēs. Uh, Daudzās uh, galvaspilsētās arī mēs esam redzējuši, ka pūš pārmaiņu vēju. Bet nevajadzētu būt arī naiviem runājot par politiskajām simpātijām, ko pret Ķīnu lolo daži Eiropas līderi. Atminoties uh, nesenās Orbana kunga runas, kurās viņš atsaucās uz Ķīnu, protams, šādas politiskās simpātijas nenoliedzami tiek lolotas. Ir arī citi Eiropas līderi, kas uh, lolo tādas pašas simpātijas. Un nu, neaizmirsīsim, ka šis Ķīnas modelis ļoti daudz vietu pasaulē liekas ļoti pievilcīgs. Tad, kad mēs sazināmies ar trešajām valstīm, ir, protams, uh, ļoti labs pamatojums, kādēļ viņas ir um, izlēmušas sadarboties ar Ķīnu. Un tas, ko Ķīna ir panākusi 20 gadu laikā, patiešām tas ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Protams, tas var arī mainīties, ņemot vērā politiskās pārmaiņas pasaulē, arī Ķīnā ir mazāk, piemēram, studentu, kas tagad dodas uz Ķīnu studēt, jo viņi tur nevar izmantot Facebook vai Twitter. Tas ir varbūt tādas detaļas, eh, nu, tas ir tikai viens no piemēriem, bet ir iespējams Ķīnu padarīt mazāk pievilcīgu rietumu sabiedrībai. Uh, Jādomā arī par ilgtermiņu plānošanu. Ķīnā, pateicoties jaunajam politiskajam režīmam, viņi var plānot ļoti tālu. Bet kas notiks, ja šī Žimpingam būs infarkts? Tas, protams, visu sistēmu apgriezīs kājām gaisā arī nauda. Tik daudz tiek runāts par Ķīnas naudu, cik daudz līdzekļu tai ir, bet īsnībā tā nav vienīgā panākuma ķīla. Nu, parunājiet ar kādu no Indonēzijas. Viņi saka, mēs nemaz negribam, lai tik daudz Ķīnas līdzekļu ieplūst pie mums. Tas nozīmē arī politisko ietekmi, un to mēs nevēlamies. Tādēļ labāk turamies nostatu. Nauda vien nav pilnīgi visu panākumu pamatā. Mums arī nevajadzētu varbūt to ar tādu sajūsmu šeit pieņemt. Vajadzētu drīzāk saprast, kā mēs varētu papildināt to, ko dara Ķīna ar cita veida instrumentiem, ar izglītību un tā tālāk. Izskanēja komentārs par to, ko es teicu, ņemot vērā Ķīnas politisko ietekmi Eiropā. Jāsaka, tā ir ļoti tāda viltīga Ķīnas uh, diplomātiskā politika. Es jums varu pateikt ļoti vienkāršu argumentu. Nekas no tā, ko es pieminēju savā prezentācijā, to nebūtu iespējams īstenot Ķīnā. Uh, Un es uzskatu, ka tām ir jābūt mūsu interesē. Mums ir jādefinē Ķīnas politika. Nu, nevajag visu laiku raudzīties pāri okeānam, ko tad dara ASV. Ir jāapzinās pašiem, kādas ir Eiropas intereses. Jā, nu, citviet mūsu intereses pārklājas ar Amerikas interesēm, protams, runāt par investīcijām, par tirdzniecību. Nevajadzētu aizmirst, ka mūsu attiecībās ar Ķīnu nekas tā Trumpa dēļ nav uh, spēcīgi mainījies. Ir gan investīciju apusējīgums, ir tirzniecības prakse, kas tiek piekopta, un joprojām mums ir atšķirīgas vērtības. Ja mēs runājam par konveģerci, kas varētu notikt uh, dažās uzņēmēju darbības jomās, patiesībā, eh, piemēram, runājot par mākslīgo intelektu un eh, citām eh, tehnoloģiskajām inovācijām, ir grūti prognozēt, kā Ķīnas sabiedrība to uztvers. Runājot par PTO, Ķīna īstenībā šeit var daudz ko panākt, un tikai Trumpa dēļ gan mums nevajadzētu domāt, ka kaut kas mūsu attiecībās ir tālējuši mainījies. Paldies! Uh, Paldies visiem viesiem. Hārborna kungs jau ir atslēdzies. Paldies abiem pārējiem runātājiem par jūsu referātiem. Basbelda, do you want to say a few concluding remarks? Elderkungs, jūs gribētu kaut ko noslēgumā vēl pateikt? Labi, labi, pēdējais vārds jums. Deze hoorzitting onderstreept Šī uzklausīšana pierādīja tikai to, ka mums, kas līdzīgs, ir jārīko biežāk, lai mēs parlamentā atbildīgā komiteja varētu uh, vairāk diskutēt un arī vairāk domāt, analizēt par šo strateģisko partnerību lai varētu arī izvairīties no dažādām svārstībām un spriedzes uz pasaules politiskās skatuves. Eiropas Savienībā ir jāizstāv savas vērtības, savas intereses, un tas jādara kā vienam veselam. Šobrīd tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vaidenfelda kungs, man ļoti patika jūsu prezentācija. Jūs Un arī es labprāt iepazītos ar Fandera Pūtena kunga pieminētajiem pētījumiem, kas tiek veikti Klingendālē. Ļoti labi, paldies. Bas. Paldies Belsam Bēlderam. Bairenfaldē kungs uz redzēšanos. Right, uh, colleagues. Nu labi, kolēģi, mēs nedaudz esam iekavējuši, turpināsim tur tūpat ar 18. punktu. E, es un Ķīnas attiecības stāvoklis pēc uzklausīšanas par Ķīnu. Uh,